Eh, buenos días, colegas. Abrimos la sesión. Labrīt, kolēģi. Sāksim. Pirmais darba kārtība punkts ir komisijas paziņojums pār nacionālo mehānismu ievērošanu no darba samaksas un pensiju ziņā. Kopā ar mums ir šodien eh, komisārs, eh, kuram mēs dosim eh, vārdu bez kavēšanās un sveicam jūs mūsu debatēs un parlamentā. Jums tiek dots vārds, lai prezentētu komisijas paziņojumu šajā sakarā. Gracias, senor presidente. Honorable members. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti.